meine sehr verehrten Cenītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi, es gribētu jūs lūgt ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt mūsu abu komiteju kopējo sēdi. Gut, wir haben etwas tad uh, mums bija jāsāk nedaudz vēlāk, jo gluži uh, vienkārši mums ir jānodrošina lemtspējībās komitejās, un šo līdz šim brīdim tas tā nebija, bet tagad tas tā ir. Mums ir minimālais kvorums abās komitejās, un tādēļ mēs varam arī sākt darbu. Sākumā gribu Gāls kundzes vārdā sirsnīgi sveikt deputāts no abām komitejām sēd noteikti saskaņā ar 51. pāntu mūsu reglamentā. Mēs runāsim par uh, programmu tiesiskums un Luigi Berlingers un Filips Klejs ir atbildīgi par šī ziņojuma izstrādi. Un gribu jautāt, vai sākumā referenti grib uzstāties, lai vēl ko skaidrotu, vai arī mēs uzreiz varam sākt balsot. neredz nekādas norādes uz to, ka viņi vēlētos uh, uzstāties. Līdz ar to mēs varēsim sākt balsot. Elektroniskais balsojums būs, un es gribētu sākumā lūgt jūs um, nobalsot uh, izmēģinājumu veidā, lai mēs redzētu, vai uh, iekārta darbojas. Lūdzu, nospēdiet jebkuru pogu, un tad mēs varēsim šeit prestijā redzēt, vai viss strādā. Uh, Budūkungam nav balsojuma kartes, vai jūs varētu ātri sagādāt uh, savu uh, balsošanas karti? Varat mēģināt atrast uh, kādu karti. Ā, jūsu birojs ir aizslēgts. Nu, ko lai dara? Bet mums tomēr jāsāk balsot tagad.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 26 um, balsotāji ir vai visi ir ievietojuši kartiņas balsošanas mašīnās un ir nobalsojusi. 35 kartiņas ir balsošanas iekārtās un tagad liekas visi kārtībā. Sehr langsam. Nu, ļoti lēnām balso. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši, vai visi ir nospieduši kādu pogu? Aha. Vēl divas balsis pietrūkst. Jā, tagad arī. Vēl viena balss ir ieskaitīta, nu, vēl praktiski viens balsojums. Nu, kāds no balsotājiem nav nospiedis podziņas? Nu, labi, tad tā tas ir bijis, tad mēs varam mūžīgi te gaidīt. 38 balsotāji, 37 ir balsojuši, 31 par, 1 pret, 5 atturējušies. Nu, tas nozīmē, ka mēs varam uh, visus balsojumu veidus uh, saskaitīt, un uh, visas frakcijas arī ir korekti pārstāvētas. Tā tad mēs varam sākt balsot. Grozījums numur 8 referents iesniedz referenti Juridiskā komitejā mēs to tā darām un lūdzu jūs pieņemt to un arī iekšļiet komiteju to pieņemt. Vienkāršos balsojumos balsojam jā un nē un uh, neraugamies uz uh, tiem, kas ir atturējušies. Un ja jūs vēlaties, lai tie tiktu atsevišķi saskaitīti, tad lūdzu padodiet ziņu. Uh, Jo parastos balsojumos vienalga tikai vairākums ir nozīmīgākais, un šāda procedūra mums ietaupa laiku. Noslēdzošajā balsojumā, protams, skaistam arī tos, kas ir atturējušies, jo tie tiek reģistrēti protokolā. Tātad lūdzu jūs piekrist šādai procedūrai. Astotais grozījums par. Lūdzu, paceliet rokas. Pret. Atturas nav, to neņēmis vērā. 77 grozījums par. Pret Pieņemts. 78 par pret. Pieņemts. Grozījums numur 8 par pret. A, norādīts. Grozījums 9 par pret. Pieņemts. Grozījums 79 par pret. Norādīts. Grozījums 9 numur 80 par pret noraidīts. Grozījums 9 par pret noraidīts. Grozījums 81 par pret pieņemts. Grozījums 10 par pret pieņemts. Grozījums 82 par pret Pieņemts grozījums 10 par pret noraidīts. Grozījums 11 par pret pieņemts. Grozījums 12 par par pret pieņemts. Grozījums 11. Man jāparaugās, kā, kādēļ tā. Jā, 11 par, pret pieņemts. Grozījums 13 par, pret pieņemts. Grozījums 14 par, pret pieņemts. Grozījums 15 par, pret pieņemts. Grozījums 12. Tas atkrīt. Grozījums 86 par, pret pret noraidīts. Grozījums 16 par pret pieņemts. Grozījums 13 par pret noraidīts. Grozījums 7 par pret noraidīts. Kompromiss numur 7 par pret pieņemts. Grozījums 14 par pret noraidīts. Kompromiss 8 par pret pieņemts. Kompromiss 9 par pret pieņemts. Nākošajā lapas pusē 93. Grozījums 93 par pret noraidīts. Grozījums 20. Par to jābalso. Tātad grozījums numur 20 par. Tā, tad par 93. jābalso. Kas par 93. Par to mēs nobalsējām. Tagad par 20. 120, saka priekšsīdātājs. 120, saka priekšsēdētājs par, pret. 120. Es priekšsēdētājs saka, atceļam visu. Kas teikts līdz šim grozījums ir 20 par, nevis 120, bet tikai 20 par, pret pieņemts. Nākošais. 94. Par. Pret. Pieņemts. 95 par. Pret. Bet tas atkrīt, par to nav jābalso. Tas atkrīt, nu viss skaidrs. Tātad atsācam to. Grozījums numur 15 Femkomtei par to tikai šie pārsvārdi par jau balsot, kas par. Tātad 15, kas par, pret, pieņemts. 21 par, pret, pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, pieņemts. Tagad 97 par, pret, pieņemts Liekas, ka vairāk ir par, tātad pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, pieņemts. Grozījums 98 par, pret, noraidīts. 24 par, pret, pieņemts. Grozījums 25 par, pret, pieņemts. Grozījums 16 par pret. Noraidīts grozījums 17 par pret. Pieņemts grozījums 26 par pret. Pieņemts grozījums 99 par pret. Noraidīts grozījums 18 par pret Norādīts grozījums 27 par pret pieņemts grozījums 100. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret pieņemts otrā daļa par pret noraidīts grozījums 19 par pret noraidīts grozījums 28 par pret pret pieņemts grozījums 101. Tas atkrīt 102 par pret at, pieņemts. Nākošais ir grozījums numur 20 par pret pieņemts grozījums numur 8 par pret pieņemts kompromiss 12 par pret pret pieņemts. Grozījums numur 21 par pret noraidīts. Grozījums 107 par pret pieņemts. Grozījums 30 par pret pieņemts. Grozījums 31 par pret pieņemts. Grozījums 32 par pret pieņemts grozījums 108 par pret. Tas ir elektroniski jāpārbauda. Tātad 108. grozījums elektronisks balsojums. Sākam balsot. Okay. Neunzehn Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen. 19 par 22 pret, neviens nav atturējies noraidīts. Nākošais ir grozījums numur 9 par pret. Pieņemts grozījums 22 par pret. Norādīts grozījums 109 par pret. Norādīts grozījums 10 par pret. Pieņemts grozījums 110 kopā ar motisko grozījumu par pret pieņemts. Grozījums 33 par, pret, pieņemts. Grozījums 111 par, pret, noraidīts. Grozījums 34 par, pret, pieņemts. Grozījums 35 par, pret, pieņemts. Grozījums 112, par to nav jābalso, 113 tagad par, pret, pieņemts. Grozījums 11 par pret pieņemts. Grozījums 36 par pret pieņemts. Grozījums 12 par pret pieņemts. Kompromiss 13 par pret pieņemts. Grozījums 114 un tikai pirmā daļa, otrā daļa ir atsaukta. Tātad eh, pirmā daļa par pret pieņemts. Grozījums 115 par pret noraidīts. Ne, vēlreiz pārbalsosim 115. Eh, kas par pret? Uh, pret ir vairāk, viennozīmīgi noraidīts. 116 tagad par, pret. Tas elektroniski jāpārbauda. 116. elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Divdesmit divi par, deviņpadsmit pret pieņemts. Divdesmit trešais par, pret Noraidīts. 117. Šeit jābalso tikai par pirmo daļu. Par. Pret. Pret ir vairāk, tātad noraidīts. 118. Arī šeit tikai par pirmo daļu, kas par. Pret. Noraidīts. 119. par. Pret. Noraidīts. 37. par. Pret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 pret pieņemts. 41 par pret pieņemts. 42 par pret pieņemts. Tagad apsvērumu 44 par pret pieņemts. 43 par pret noraidīts. 45 par pret pieņemts. Grozījums numur 1 par pret pret. Tas elektroniski jāpārbauda. Tātad pirmais grozījums elektroniski pārbaudam. Sākam balsot. Dafür, 14 pār 27 pret ļoti skaidri. Tad noraidīts. Kompromiss viens par pret. Pieņemts. Grozījums divi par pret. Pieņemts. Grozījums 47 par pret noraidīts. Grozījums 48 par pret pieņemts. Grozījums 3 par pret noraidīts. Grozījums 50 par pret pieņemts. Kompromiss 2 par pret pieņemts. Grozījums 49 par pret pret pieņemts. Grozījums 53 par pret noraidīts. 51 par pret noraidīts. 52 par pret pieņemts. 3 par pret Es gribētu tomēr pārbaudīt elektronisku balsojumu. Trešais grozījums. Sākam balsot. Divdesmit četri pār septiņpadsmit pret. Pieņemts. Grozījums 54 par pret. Noraidīts. 61 par pret. Pieņemts. Kompromiss 3 par pret pret pieņemts. Nākošais grozījums 57 par pret pieņemts. 58 par pret norādīts. Grozījums 4 par pret norādīts. Kompromiss 4 par pret pieņemts. Grozījums 5 par pret Noraidīts grozījums 63 par. Pret. Nē, esiet tik laipni pagaidiet. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Noraidīts. Grozījums 64 par. Pret. Noraidīts. Grozījums 62 par. Pret. Pieņemts.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 Pieņemts 6 par. Pret. Pieņemts. Vēl vienreiz sastais grozījums par. Pret. Pieņemts. Kompromis 5 par. Pret. Pieņemts. Grozījums 7 par. Pret. Pieņemts. 72 par. Pret. Norādīts. 6 par pret pieņemts. Kompromiss 14 par pret pieņemts. Grozījums 74 par pret pieņemts. Grozījums 75 par pret pieņemts. 76 par pret noraidīts. rezolūcija 1A, pirmais grozījums budžets par, pret, pieņemts, grozījums 2 par, pret, pieņemts. Un tagad noslēdzošais balsojums par tekstu kopumā būs elektroniskais balsojums, jo tas ir jāreģistrē, tātad sākam balsot. Kur 40 jāš? 40 balsis par, viens pret, divi atturējušies. Sirsnīgi sveicu referentus. Tātad eh, tas ir pieņemts šādā veidā. Paldies visiem kolēģiem un īpaši paldies kolēģiem no Līme, kas ieradās eh, šodienas sēdē un piedalījās balsojumā. Kopējā sēde tagad ir slēgta un eh, pēc pāris minūtēm turpināsim juridiskās komitejas sēdi. Tagad vārds Gāls kundzei. Es tikai gribēju paziņot, ka mēs turpināsim 9.45 vienā eh, tāpā 1G3 eh, un turpināsim par narkotiku apkarošanas politiku diskutēt.